Dāmas un kungi, pirms pāris nedēļām biju Vesterplātē, lai pieminētu otrā pasaules kara sākumu. Šis sākums toreiz iemeta Eiropu traģēdijā, kas nogalināja miljoniem cilvēku un kuru atbalsts jutām gadiem ilgi. Neaizmirsīsim nekad to milzīgo vardarbību, kas tika piedzīvot un kas, diemžēl, iespējams var arī atgriezties Eiropā. Ir arī pāris eh, vārdarbību notikumu, ko piedzīvojam pagājušajā nedēļā. Divi gārdīja uh, eh, ierēģi tika nogalināti Spānijā, un ar lielām skumjām, dāmas un kungi, pieminam šos cilvēkus. Gribu jūs informēt, uh, ar skumjām arī par Ernesto Glīna nāvi, kas nomira šī gada 9. augustā, 70 gada vecumā. Viņš bija šī parlamenta deputāts no 1978. gada līdz, līdz 1994. gadam. Viņš toreiz vadīja sociālistu grupu no 79. gada līdz 84. gadam. Tāpat ar skumjām man jūs jāinformē, ka ir mieris arī bijušais Lielbritānijas deputāts Sars Kristofs Prauzers. Viņš nomira 67 gadu vecumā. Viņš bija šai, šai parlamentā strādāja 70. gados un vadīja Eiropas demokrāta grupu no 79. līdz 94. gadam. Pirms sāksim šīs dienas debatas, vēlētos, lai mēs noturam klusuma brīdi un pārliecinamies, ka Eiropa paliek bez vardarībības tāda kā tā šobrīd. Protokół z posiedzenia z dnia 16. jūlija sanāksmes protokols ir jums izdalīts. Tas ir iekļauts jūsu dokumentos. Vai ir kāda piezi, kādas piezīmes, kāda komentāra par šo protokolu? Šķiet, ka neviens nevēlas izteikties par to, un tādā gadījumā uzskatām protokolu par apstiprinātu. Eiropas Tautas partija ir mani informējusi. Atvainojiet. Beļģijas varas iestādes ir mani informējušas, ka Žans Klauds Marko ir iecelts amatā, kas nav atbilstīgs Eiropas parlamenta deputāta amatam.